Pan przewodniczący! Good morning. Labrīt. Atsāksim sesijas darbu. Pirmais punkts mūsu dienas kārtībā. Katrs ziņojums par gāzes piegāžu drošību. Došu runu vārdu Kodavskungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs!